tisztelettel köszöntöm önöket magyarul fogom vezetni az ülést a napirendi pont Labu vakar visiem! Saka priekšsādātājs. Es vadīšu šī vakara sanāksmi. Tagad sāksim kopīgās debats par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu un uzņēmumu pārvietošanu Eiropas Savienībā. Pirmām kārtām skatīsim Braimera Bēgas ziņojumu kurā tiek runāts par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu Beļģijas gadījumu un īrijas gadījumu. Pirmām kārtām līdz ar to došu vārdu Raineram Bēgam uz četrām minūtēm. Liels paldies priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Tā kā esmu referents, tad likšu jums prezentēšu jums šo ziņojumu budžeta komitejas vārdā. Ziņojumā runāts par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Runāsim konkrētāk par diviem gadījumiem. Esam, ir saņemti pieprasījumi no Beļģijas un no īrijas par līdzekļu piešķiršanu. Pirmām kārtām gribu jums atgādināt, ka budžeta komitejas uzdevumos šai kontekstā ietilpst izvērtēt, vai tiek izpildīti uh, šī fonda līdzekļu mobilizācijas priekšnosacījumi. Un gribu uzsvērt, ka pēdējo pāris mēnešu gaitā mums ir bijusi lieliska sadarbība šādos līdzīgos gadījumos ar budžeta komiteju un nodarbinātības komiteju. Viņa vienmēr ir paudusi savu viedokli, atzinumu. Šī komentāra esam, tos vienmēr esam ņēmuši vērā. Un domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi šādus gadījumus skatīt kontekstā, ar mutiskiem jautājumiem, ko uzdod savukārt nodarbinātības komiteja dāmas un kungi. Globalizācijas pielāgošanas fonds ir apmēram 500 miljoni fondu, kas tiek piešķirts katru gadu. Un līdzekļi paredzēti, piemēram, tādos gadījumos, kad darbinieki tiek atlaisti globalizācijas pārmaiņu dēļ, ekonomiskas restrukcijas rezultātā un tam līdzīgi lai darbinieki tad varētu saņemt atbalstu. Rezolūcijā skaidri un gaišam uzsvēruši, ka arvien biežāk mums jāuzdod jautājums par to, vai līdzekļi, vai nevar tikt izveid, vai līdzekļi no sociālā fonda, kas tiek izmantauti, lai papildinātu globalizācijas pielāgošanas fondu, uh, tiek izmantoti adekvāti. Nedrīkstam izmantot šos līdzekļus tā, ka tas nāktu par sliktu sociālā fonda, ja iet pretrunā sociālā fonda maksājumiem. Jautājums, ko budžeta kom komiteja uzdeva, ir tāds, ka negribam pārliecināt, negribam piedzīvot situāciju, kad šie abi fondi tiek uzskatīti par tādu kopumu. Abi šie fondi ir jāskata atsevišķi, arī abi šie gadījumi ir jāskata atsevišķi. Varbūt konkrētais viens gadījums ir sarežģītāks, viens ir vienkāršāks. Bet nevienu no šiem gadījumiem nedrīkstam apdraudēt, tāpēc, ka, piemēram, ar otru lietu var rasties problēmas. Tā tas ir tieši šai gadījumā, kur ir divi atšķirīgi gadījumi. Kopš 2009. gada māja noteikumi ir grozīti. Un šeit mēs runājam konkrēti par 24 miljoniem eiro. Te runājam par darba vietu zudumu tekstilu nozarē Beļģijā un īrijā datortehnikas nozarē. Beļģijas gadījumā ir 2000, 2000, apmēram 2000 darba vietas tekstilu nozarē mēs runājam gan par austrumu, gan par rietumu Flandriju un par Limburgu. un 9,2 miljoni eiro ir pieprasīti īrijai. Šeit mēs vēlējāmies uzdot, uzdot papildus jautājumus. Ir nepieciešama papildus informācija attiecībā uz īrijas pieteikumu. Tas ir Dell uzņēmums, kurā Limerikā uh, ir 2400 darba, atlaistie darbinieki. un pieprasījums ir par kopā 14,8 miljoniem eiro. Budžeta kom komitejā bija plašas debates, un esam runājuši par fondu mobilizēšanu abos gadījumos. Bet vispirms gribēju atgriezties pie tā, ko teicu pašā sākumā. Komisija ir skaidri un gaiši jāņem nostā šajos jautājumos, un tāpēc īpaši priecājos par to, ka principa jautājumos par pamat jautājumiem, respektīvi, kas attiec uz finanšu instrumentu mobilizēšanu Eiropas budžetā. Šie jautājumi tiek skatīti šeit šovakar visu priekšā. Un gribu atbalstīt jūs, šī, lai jūs atbalstat mūsu šīs rezolūcijas pieņemšanā. Priekšādātājs turpina paldies Bēgas kungam. Tālāk došu vārdu Pervansai Beres kundzei. Paldies priekšsēdētāju kungs, paldies komisāru. Mūsu Komisija uh, gribēja šo jautājumu saistīt ar mutisko jautājumu, izskatot šos divus uh, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanas gadījumus te mēs apzināmies, kādas ir pretrunas izmantojot šādus fondus. Nevienā brīdī neviens sociālo nodarbinātības sociālo lietu komitejas loceklis negribēja apdraudēt uh, īrijai iespēju saņemt šo, šīs, šī fonda līdzekļus. Tomēr uh, attiecībā uz Delu gadījumu, kad uh, 19. septembrī Barozo kungs uh, apsolīja eh, Dell uzņēmumu atlaistajiem darbi, darbiniekiem 19 miljonus eiro. Tajā pašā dienā Ņujorkā Dell, Dell uzņēmums nopirka, nopirka eh, filiāli citā valstī. Un mēs nevaram pieņemt ka eh, valstī tiek eh, piešķirt 54 miljoni eiro, lai Dell uzņēmumam izveidotu jaunas ražotnes Polijā. Un garā vēstulē mēs saņēmām atbildi, ka bija paredzēts, ka Dell bija vajadzīgs atbalsts Eiropas tirgus iekarošanai. Bet mēs neesam neko mainījuši visas eh, DEL stratēģijas izvērtējumā. Taču konstatējums ir tas, ka DEL uzņēmumā neviens no Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuriem mēs šeit runājam, vai tas būtu par ārotbiedrību tiesībām vai par darbinieku tiesībām, netiek ievērots. Un vienā brīdī, kad mēs labi, protams, apzināmies, kāds ir budžeta pieņemšanas procedūras grūtības. Šādā brīdī tiek izmantots kopienas budžets ar tādu rezultātu, ka tiek eh, veikts, veicināti ASV ieguldītāju plāni kuru dēļ tad īrijas uh, eh, dēļ darbinieki ir paliek bez darba. Un šī nav tā pamata ideja, ko mēs esam aizstāvējuši, iestājoties par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izveidi. Protams, tas nav tikai Špidlas uh, kungas, uh, kunga atbildības lokā. Bet mums ir pienākums ļoti kārtīgi izskatīt kopienas budžeta noteikumus, kuros gadījumos tiek izmantots, izmantots šis fonds, lai palīdzētu uzņēmumiem. Un Eiropas atveseļošanas Eiropas ekonomikas atveļošanas eh, plāna ietvaros. Šis plāns tika izstrādāts Barozo kunga vadībā. Bija izvirzīta prioritāte darbinieku darba vietas saglabāšanai, tad, ja vien tas ir iespējams. Un komisija tika paziņota par šo DEL stratēģiju, par šo divu, divu valstu pretrunīgo rīcību. Un man šķiet, ka komisijas proaktīvāka uh, stratēģija būtu novadusi pie sarunām ar Dell uzņēmumu, un uh, īrijas uh, rūpnīca tad uh, būtu pārstrādāta, un tad būtu biroja datori, būtu izmantojami. Tā, tā tad būtu rūpnīca, kas ražotu biroja dators īrijā, nevis Polijā. Un ņemot vērā šādus gadījumus, mums, jā, mums jābūt pēdējam vārdam un mums jāizsakās konsekventi. Un tāpēc nākošai komisijai un eh, īpaši Mariotī kungam, kuram ir šī misija uzticēta, būtu jārīkojas daudz aktīvāk, ņemot vēro, vērā ka šīs eh, uzņēmuma pārvietošanas eh, problēmas iespējams iesaista arī citu dalību valstu, citas dalību valstis. Un mums ir jāņem vērā, vērā sociālā dimensija, veicinot eh, sociālo tirgus stratēģiju. Paldies, Paldies saka priekšsādātājs. Tālāk komisāra kungs, Špilas kungs jums vārds komisijas vārdā. Priekšsādātā kungs, dāmas un kungi. Pirmkārtām gribu pateikties referentam par viņu paustu atbalstu komisijas priekšlikumam globalizācijas fonda līdzakļu mobilizēšanai un pieprasījumu iesniegtu, kā zināms, saistībā ar darbinieku atlēšanu Beļģijā, tekstilu nozarē un īrijā. Referentkungs jūs atbalstu. Tomēr vēlamies vairāk kārt komentēt. Pirmkārtām, es pat runāju tikai par budžetu, un pēc tam vēlāk pieminēšu citus jautājumus, ko pieminat savā ziņojumā. Pirmais ar budžetu saistītais punkts ir saistīts ar finansējumu avotu. Jūs mums atgādināt, ka Eiropas sociālajam fondam ne, nav jābūt vienīgajam avotam, no kurienes ņemam palīdz, palīdzības eh, līdzekļus. Budžeta, jo, budžeta ziņā runājot, tas ir īpašs instruments, jo jāsaka, globalizācijas fondam nav pašam savu līdzekļu, un ja līdzekļu šī fonda ietveros tiek mobilizēti no dažādiem citiem avotiem. Tas lielākoties saistīts ar līdzekļu pārvietošanu no esošajām budžeta līnijām, un otrām kārtām līdzekļi tiek pieņemti ar lēmumu budžeta lēmēju iestāžu ziņā un katrā gadījumā atsevišķi. Ir tiesa, ka līdz šim tie ir tehniski skatoties galvenais finansējuma avots ir bijis Eiropas sociālais fonds, bet te gribu skaidru un gaišu pateikt un uzsvert vēlreiz, ka tas ir tīri tehniski. Citiem vārdiem sakot, Eiropas sociālais fonds jeb līdzekļi šai fondā netiek samazināti šo lēmumu rezultātā. Otrs punkts, ko jūs pieminat, ir tas, ka šis jautājums nav tikai saistīts ar budžetu. Tas ir par politisku lēmumu pieņemšanu. Komisija iesniedz pieprasījumus fonda mobilizēšanai atsevišķos dokumentos. Komisija ļoti labi saprot, cik labi ir skatīties uz katru gadījumu atsevišķi. jo tieši tā varam samazināt konflikta risku. Un fonda līdzekļi līdz ar to nevar tikt izmantoti kaut kādā veidā, kā, eh, kā svira. Tomēr jāsaka, mums jāņem vērā arī atbilstības kritēriju un kurus jūs arī esat apstiprinājuši, ņemot vērā šos kritērijus, jauni apstiprinātos kritērijus turpmākajos mēnešos, saņemsim daudz vairāk pieprasījumus pēc līdzekļu mobilizēšanas. Un nebūtu nav droši, ka šie dokumenti varēs, tos varēsim izskatīt ātrāk, ja dokumenti tiks ieciet, iesniegt atsevišķi katram gadījumam. Tomēr komisija var to apgalvot, ka vislabākā pieeja, neskatoties uz šo uh, ieilgšanas risku un tehniskiem sarežģījumiem, tomēr būtu skatīt katru gadījumu atsevišķi. Un tāpēc komisija ņem vērā jūsu prasību un arī ar mieru mainīt savas procedūras turpmākajos pārskatu periodos. Un tāpēc abos gadījumos lēmumu pieņemsim, protams, atsevišķi. Vēl viens jautājums, kas tika pieminēts, bija šāds. Komisija priecājas, ka parlaments ir pieņēmis lēmumu mobilizēt Eiropas globalizācijas līdzekļu fondu līdzekļus, lai atbalstītu darbiniekus, kas atlaist no darba Beļģijā, tekstilu nozarē un datoru nozarē īrijā. Šai saistībā mums tika uzdots jautājums par to, vai būtu iespējams uzņēmumu pārvietošana Eiropas Savienībā apvienot ar valsts atbalsta sniegšanas instrumentiem. Pirmām kārtām man jāsaka, komisija saprot, kāda varētu būt negatīvā ietekme šādu uzņēmumu pārvietošanai un pārcelšanai Eiropas Savienības ietvaros, un tomēr tas nav komisijas uzdevumos iejaukties lēmumu pieņemšanā, to lēmumu pieņemšanā, ko izdara konkrētais uzņēmums. Mēs iejaucamies tikai tad, ja kopientiesība akti tiek pārkāpta. Turklāt komisijai jāatgādina, ka mēs nevaram nekā aizkavēt uzņēmumu lēmumu pieņemšanu šādās jomās. Mēs nevaram tos nekādā veidā apstrīdēt. Un uzņēmumiem nebūtu nav pienākums komisiju par šādiem lēmumiem informēt. Šai saistībā komisija turklāt saprot, ka ir paustas bažas šai konkrētā gadījumā, jo valsts atbalsta sniegšana, to, to starp līdzekļi no struktūra fonda, var tikt izmantoti kā līdzekļi, lai piesaistītu investorus no citiem reģioniem vai tos aizvilināt prom no citiem reģioniem. Komisija atgādina, ka valsts atbalsta noteikumi kopienā ir vērsti uz to, lai palīdzētu uzņēmumiem eh, darboties un tos eh, at, valsts atbalsts var piemērot visnelabvēlīgākajiem uh, reģioniem, bet tos nedrīkst izmantot tā, ka, tie, ka šis valsts atbalsts nāktu par sliktu citiem reģioniem. Šo problēmu risinam arī regulā, kur noteikti vispārējie ja noteikumi attiecībā struktūra fondu līdzekļu izmantošanu, kas attiec tos ir par jūs kohēzijas fondu laikam no 2007. līdz 2013. gadam. Tur tiek runāts par to, ka investīcijām jābūt reālām un tām jādod ilgspējīgs ieguldījums reģionālajā attīstībā Sasti, saskaņā ar 57. Uh, eh, regulas par struktūra fondiem punktu. Projekts. Projektam jāturpina piesaistīt investīcijas arī piecus gadus pēc tam, kad nos, projekts noslēdzies. Ja projektā tiek veikts izmaiņas struktūra pārmaiņu rezultātā, ja tiek mainīta projekta uh, īpašnieku struktūru, tad tādā gadījumā jāizpilda galvenie projekta nosacījumi. Vai, ja piemēram uzņēmums saņem pārāk daudz priekšrocības, tad šie līdzekļi, šis atbalsts ir jāno, jāatmaksā atpakaļ. Tas jāizvērtē dalību valstīm. Komisijai ir jāinformē citas dalību valstis par šādiem gadījumiem, ja tāda informācija tiek saņemta plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam esam izstrādājuši jaunu regulu, kas ļauj mums pārliecināties, ka uzņēmumi uzņēmumiem tiek, no, tiek noteikts, kā šāda veida valsts atbalsts eh, tiek atmaksāts dalību valstī vai kādā citā dalību valstī. 40. punktā vadlīnijās par struktūra fondu izmantošanu teikts, ka atbalstu var sniegt tikai tad, ja investīcijas saglabājas, paliek reģionā vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma, kā jau teicu. Ja atbalsts tiek rēķināts pamatojoties uz algu izmaksām, tad, trīs, tad investīcijām jāpaliek reģionā vismaz trīs gadus pēc projekta noslēguma. Tātad Investīcijām jāturpinā šajā reģionā vismaz piecus gadus no brīža, kad darbinieki tiek pieņemti darbā. Šo noteikumu mērķis ir izvairīties no tādas kā, iz, no tādas kā uzņēmumu izvēle, izvēles par to, kur tiek dibināts veidots uzņēmums, atkarībā no tā, vai tiek piešķirts valsts atbalsts vai nē. Jāsaka gan, ka valsts atbalsta piešķiršana nevienmēr ir vienīgais faktors, kas liek uzņēmumam par uh, ražotņu atvēršanu konkrētā valstī. Parasti daudz būtiskāk lomu spēlē, piemēram, algu izmaksas, kvalif pieejamās kvalifikācijas un tam līdzīgi. Dāmas un kungi, es domāju, ka ir skaidrs, ka tad, kad mēs runājam par Eiropas līdzekļu izmantošanu, kas, protams, ir ļoti atbalstām strateģiskā līmenī, mums ir jābūt piesardzīgiem. Nos, noslēgumā gribu teikt, ka tie līdzekļi, kas tiks izmantoti Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda ietvaros, tiks izmantoti par labu darbiniekiem, kas tikuši atlaisti no darba. Respektīvi, šos līdzekļus saņems konkrēti indivīdi gan Beļģijā, gan Īrijā gan arī to starp citās dalībvalstīs, kuras iesniegs piepr pieprasījumu. Šie līdzekļi netiek piešķirt uzņēmumam tie līdzekļi, lai atbalstītu iedzīvotājus. To grib jums atgādināt. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies Špīdlis kungam. Tagad turpināsim diskusijas, un pirmais runātājs tautas partijas vārdā būs Marinčērķē Elis. Lūdzu. Lega. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi, es gribētu atgriezties pie tā gadījuma, Eh, kas ir saistīts ar Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Protams, mēs strādājam nodarbināto interesēs, lai, iz, lai risinātu viņu problēmas tad, kad eh, bezdarbs skar viņu ekonomikas sektoru. Un del gadījums, par kuru runāja Perešas kundze. Īrijas Rūpnīca specializējās biroja datoru ražošanā. Un Polijā tika izveidota šī paša uzņēmuma, iz, uzņēmuma filiāli, kas nodarbojās ar um, um, mobilajiem, ar por, portatīvajiem datoriem. Un tādā veidā tad e, īrijas uzņēmumam, kas bija īrijas filiālē, tā tad nebija vairs iespēja uh, turpināt savu darbību. Un uh, tā darbinieki kļuva par bezdarbniekiem. Mūsu darba grupā, kas strādā ar Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu, Mēs katrā, reiz, katrā gadījumā esam lūguši, lai komisija izvērtē katru gadījumu, kas, kad tiek piešķirti līdzekļi eh, darbiniekiem, vai tas būtu Eiropas līmenī vai reģionu līmenī, jo nav pieļaujams, ka šie eh, līdzekļi tiktu izmantoti tā, ka tas citiem darbiniekiem atkal pavēršas par ļaunu. Un tāpēc es aicinu vēlreiz eh, koncentrēties šo problēmu, lai izvairītos eh, no līdzīgām situācijām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais runātājs uz pusotru minūtu. Lūdzu, ievērojiet sev runāšanai atvēlēto laiku. Nu, mums citādi būs ļoti garš vakars. Kelī kungs, lūdzu. Limerikas un eh, Nortiperēri grāfistēs tika pēdējo gadu laikā piedzīvots milzīgas uh, ekonomiskās krīzes sekas, ļoti daudz cilvēku zaudēja darbu. Eiropas globalizācijas pielāgošais fonds varētu palīdzēt uzlabot situāciju šai uh, šai gadījumā, kad mēs na, uh, rīt balsosim par šiem 14 miljoniem eiro jāņem vērā, ka tas 2400 cilvēkiem palīdzēs uz atsākt viņu dzīvi normālā līmenī. Un ļoti nepieciešams, lai cilvēkiem tiktu dot iespēja strādāt citā vietā. Mēs līdz ar to redzam, cik liels ir parāds konkrētajiem dēl atlaistajiem darbiniekiem. Viņi tiešām, viņiem šī palīdzība ļoti vajadzīga. 18 mēnešus mums ir laiks šo te summu iztērēt, un es aicinu Koklīnu kungu personīgi iesaistīties tajā, lai šī nauda tiktu iztērēta saprātīgi. Jāņem vērā, ka cilvēkiem šāda iespēja nebūs vēlreiz. Koklēnkungs, lūdzu, lūdzu, dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai palīdzētu īrijas vidienas uh, rietumdaļai jo citādi šiem cilvēkiem problēmas bija pārāk liels. Liels paldies! Paldies, saka priekšstādātājs! Paldies, Kielīkunga! Un tagad vārds Maren Hākin kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Mans pirmais komentārs ir šāds, ka Eiropas globalizācijas pielāgošais fonds ir solidaritātes izpausme starp Eiropas pilsoņiem un dalībvalstīm. Un es, būdam īriet, esmu ļoti gandarīti par to, ka šiem cilvēkiem, dēļ darbiniekiem, kas ir zaudējuši darbu, ir iespēja tomēr ar cerībām raudzīties nākotnē. Neskatoties uz to, ir jāpārliecinās arī par to, ka šiem cilvēkiem tiek sagatavotas, piedāvāts speciālas apmācību programmas, lai viņi vai nu varētu izveidot savus eh, uzņēmumus, vai arī iesaistīties citu uzņēmumu darbībā. Un es tiešām aicinu, lai tiktu apstiprināts šīs summas eh, piešķiršana dēl darbiniekiem, neskatoties uz to, ka tiešām eh, te ir problēma situācija. Mēs gribam, lai šie 14,8 miljoni eiro tiktu piešķirti šiem bezdarbniekiem. Un Eiropas Savienība nav aicināta uh, palielināt uh, Eiropas uzņēmumu spēku uz darb, darb, darbs uz darbu zaudējušo rēķina. Paldies, saka priekšstādā nākošais eh, runātais Kornelis Sen Marija. kad mēs runājam par naudas piešķiršanu tiem cilvēkiem, kas uh, ir atlaists no DEL uzņēmumiem, rodas jautājums. DEL uzņēmumam ir uh, filiāli vienā valstī un tad ir arī citā dalība valstī. Tas ir eh, pilnīgi normāls process, taču tad, kad šeit ir runa par valsts atbalstu, tad jāraugās ir mazliet citādu šo situāciju. Tagad mm, īrijā šis veikals, ja tā varētu teikt, tiek slēgts, un eh, Polijā šis eh, veikals vai cehs savukārt tiek atkal izveidots. Un tad sanāk, ka šis polijas uzņēmums saņem atbalstu nevis no īrijas uzņēmuma, bet gan no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda. Cik daudz darba vietu tiešām tiek izveidots ar visu šo naudu, kas tiek izmantota uh, Poli, no Polijas, no Īrijas un no global, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda? Kā dalībvalsts sadarbosies, lai nodrošināt, ka šī politika darbojas labi. Un kā mēs sniegsim atbalstu darbiniekiem un e, darba devējiem. Lielas paldies! Paldies, priekšstādātājs! Nu, ko šā runātā Ilde Figueireido? Lielas paldies! Labu, paldies, priekšstādātāji. Tiešām ir jāpārskata Eiropas politika uzņēmuma pārvietošanas gadījumā. Eiropas globalizācijas eh, pielāgošanas fonds ir jāizmanto atlaisto darbinieku labā. Un šis fonds ir nepieciešams, jo mums ir arī jāizveido jaunā eh, sociālā progresa politika īrijas, īrijā eh, atlaistajiem darbiniekiem nav jākļūst par upuriem eh, tajā gadījumā, kad viņa, uz, viņa uzņēmumu dēļ stratēģija ir eh, virzīta uz lielāku ienākumu gūšanu. Mēs vēlamies, lai šī politika mainītos. Mēs arī vēlamies, lai tiktu izvērsta eh, stingra starptautisko uzņēmumu kontroli un lai darbniekiem būtu iespēja strādāt tai uzņēmumā, kur viņi ir. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Eh, vārds eh, Kelīšēnam. Mans viedoklis saistībā ar šiem eh, darbu zaudējušiem del darbiniekiem varētu būt diezgan svarīgs. Es esmu pateicīgs komisijai par, to, par tā sniegto atbalstu del darbiniekiem un arī pateicos arī Marian Hākinam un eh, Karinam Pokam par eh, šī, šīs institīvas uzsākšanu. Komisija ir veikusi uh, divas ļoti svarīgas izmaiņas, kas mums ir ļoti svarīgi. Tātad 35% nāk no nacionālajām valdībām, 65% no komisijas. Un cerams, ka tas uzlabo šo situāciju. Bet vēl ir divi, divas lietas, kas būtu jāuzlabo divu gadu periods termiņš būtu jāpagarina uz trim gadiem, jo ir cilvēki, kas iesaistīties kursos, kuru ilgums ir trīs gadi. Un tad arī būtu jāņem vērā tas datums, kad uh, tiek pieņemts šis, uh, tiek pieņemts šie pasākumi. Mēs ceram, ka cilvēkiem būs iespēja atkal uzlabot savu dzīvi un uh, Nav nekādu šaubu par to, ka iespējams e, šis būs labākais veids, kā Eiropas komisija jebkad ir palīdzējusi cilvēkiem. Paldies, Kelī kungs. Un tagad um, Frederiks Dardenkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, dargie, kom, eh, dargie kolēģi. Daudzreiz ir pieminēts uh, vairāki uh, punkti, ir pieminēti šai sakrā. Vispirms es gribētu priecāt pausev gandarījumu par to, ka šāds Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds eksistē. Un ka tas arī var mums palīdzēt šajos grūtajos apstākļos, kas mums jāpiedzīvo un Beļģija tika augsti vērtēta par tās sociālo partneru sadarbību. Tiem, diemžēl Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds arī nav bez vainas. Uh, šo fondu saskaņošana, šī fonda saskaņošana ar citiem uh, valsts atbalstiem dela gadījumā uh, raisa šaubas, tāpat kā to sacīja arī mana kolēģe Pervenša Bereš. Un e, šiem te e, līdzekļiem būtu, būtu jābūt piešķirtiem no citiem, e, no citiem, citām izdevumu kategorijām. Bet šis fonds tiešām ir jāizmanto saskaņā ar tā izvirzīto mērķi. Un es ceru, ka komisija varētu izveidot konkrētu bāzi, kuros gadījumos izmantojam šis fonds, kuros citos, vai arī gadījumā, ja tiek izmantot šis fonds, tad tas būtu vienīgais eh, finanšu avots. Lielas paldies! Paldies! Uh, Hendel kungs nav ieradies, tādēļ varam pāriet pie Belet kunga. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man tikai tāds struktūrāls aspekts, ko es gribētu minēt fondu sakarā. Man šķiet, ka mums ir ļoti paveicies ar šo sagatavoto rezolūcijas projektu, par ko mēs balsosim rīt. Protams, ka visu ir iespējams uzlabot. Šķiet, ka procedūras ir mazliet nepietiekamas. Katrā ziņā ir jāpārliecinās par to, ka darbinieki, kas tiek pārvietoti uz jaunu darbu vai kuri saskarās ar jaunu situāciju, īpaši neciestu. Šķiet, ka globalizācijas pielāgošanas fonds nav pietiekami elastīgs, ja cilvēks zaudē darbu. Un ja tas cilvēks nestrādā attiecīgajā uzņēmumā, tad nekādu palīdzību nevarēs saņemt. Mēs eh, redzam, ka darbinieki tiek atlaisti Katrā ziņā mums ir jārod risinājums. Mums ir jārīkojas daudz ātrāk un jāstrādā ar daudzām formulām daudz efektīvāk tuvākajā laikā. Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad pusotru minūti vārds Markus Piperkungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Globalizācijas pielāgošanas fonds palīdz cilvēkiem nodrošināt uh, turpmāku apmācību un kvalifikācijas. Bet komisija ir pārskatījusi arī subsīdijas uh, dēļ uzņēmumam Polijā. 54 miljoni valsts subsīdijas ir apstiprināts no Polijas un tas attiec uz reģionālo attīstību. Bet jautājums ir, vai tiešām Eiropai ir jālieto um, nodokļu maksātāju līdzekļi. Protams, ka nauda netiek maksāta par pārvietošanu un dalību valstīm. Man ir jautājums komisijai. Šajos 54 miljonos uh, eiro pol, poļu līdzekļu, kas attiec uz uh, Poliju, uh, vai tur ir iekļaut arī struktūra fondi? Kāpēc komisija nav izteikusi skaidru viedokli par šo jautājumu? Es aicinu komisiju uztvērt nopietni savas kontrolas pilnvaras, runājot par uzņēmumu pārvietošanu. Eiropas naudu tam nevajadzētu izmantot. Jūs nepārbaudāt tieši to, vai Eiropas struktūra fondu regula tiek attiecīgi izmantot. Mums ir nepieciešama pāredzamība, ir jāpublicē visas uh, subsīdijas. Tie, tikai tā mēs varam panākt uzticamību Eiropas Savienības struktūrām. Paldies, Pīperkungs! Tagad mums ir 5 minūtes brīvā mikrofona procedūrai. Edifērkungs, lūdzu. Paldies! Kad izveidoja globalizācijas pielāgošanas fondu, mums bija apspriešana par to, vai šo finansējumu varētu izmantot, lai palīdzētu cilvēkiem uh, iekļūt atpakaļ darba tirgū. Tajā pašā laikā mēs dzīvi padarām it kā vieglāku uzņēmumiem, kuri cieš no globalizācijas un pārvietošanas. Dēl gadījums ir ļoti interesants, jo patiesībā mēs nesamazinām kaitējumu, bet mēs uh, um, radām pamudinājumu uzņēmumam. Dēl ir saņēmis finansējumu saistībā ar pārvietošanu un arī par darbu vietu likvidēšanu. Mums nav attiecīgo kontroļu par to, kas notiek ar Eiropas Savienības finansējumu. un nav skaidrs, vai atsevišķi uzdevumi tiek mudināti attiecīgi rīkoties un vai šī ir pareizā pieeja. Un es arī nezinu, vai mēs izmantojam globalizācijas pielāgošanas fonda mērķi. Eiropas komisijai vajadzētu nodrošināt to, ka fondi tiek attiecīgi koordinēti un izmantoti, lai izvairītos no līdzīgiem gadījumiem nākotnē. Paldies! Nākamais runātājs. Te ir runa tālāk par uh, tērauda industrija. Galatī, Galatijas reģions Rumānijā tik ļoti skarts globalizācijas dēļ. Un tāpēc Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir uzskatāms par īstermiņa risinājumu darbiniekiem šajos uzņēmumos. Man jāsaka, ka labāk būtu investēt šīs industrijas uzņēmumu modernizēšanā, Tādā veidā mēs varēsim aizsargāt savus darbiniekus no darba zuduma. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Kraulīkungam vārds vien minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Līdzīgi kā kolēģis gribēju pateikties komisāram un referentam par paveikto darbu. Un komisārs atcerēsies, ka janvā, janvārī es un mani kolēģi sākām globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu darbiniekiem ir ļoti svarīgi tas, cik, da, cik ātri mēs rīkojamies saistībā ar globalizācijas fondu. Mums ir jānodrošina, lai cilvēki būtu centrā un jānodrošina, lai viņu dzīves eh, tiktu aizsargāts. Ja viņi nonāk grūtībās, tad Eiropas Savienībai ātri jārēģē. Es gribu pateikties komisāram personīgi par viņa aktīvu līdzdalību šajos procesos un arī saistībā ar Limeriku dialogu un uh, tikšanos ar strādniekiem. Protams, ka ir jārisina arī citi jautājumi, bet globalizācijas pielāgošanas fonds ir ļoti pozitīvs Eiropas Savienībā. Tas uh, mudina izaugsmi un labklājību. Protams, ja ir zivs, tad cilvēks var pāriest, bet ja cilvēks prot uh, makšķerēt, tad viņš var nodrošināt sev pārtiku. Un tieši ar to ir saistīts uh, globalizācijas fonds. Paldies, Kraulīkungs! Un tagad Šroters kundze vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji! Es gribētu atgriezties pie Špīdlas kunga teiktā. Viņš teica, ka mēs nevaram ietekmēt uzņēmumu lēmumus. Tas ir nepareizi, jo mēs varam ietekmēt lēmumus saistībā ar izmaksām no globalizācijas pielāgošanas fonda un uh, subsīdijām. Tieši tāpēc, kad mēs runājam par regulām, tad ir jārunā arī par uzņēmumu pārvietošanu. Un visbeidzot, parlaments, diemžēl, uh, neieklausījās eh, tautas partijas teiktajā saistībā ar šo regulu, kad mēs paveramies uz subsīdiju daudzumu, kas ir izmaksāts. Jāsaka, mums ir nepieciešami desmit gadi, kas būtu ierakstīti regulā. Ja uzņēmums iziet no attiecīgās jomas, tad nauda ir jāatmaksā. Paldies! Paldies! Un mums ir laiks vēl diviem runātājiem. Kridlavskas kundze lūdzu. Kridlavskas kundze lūdzu. Priekšsēdētāji, izmantojot Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda, nākas saskarties ar problēmām, ņemot vērā finanšu krīzi ir jāņem vērā, ka jāveic dažādas aktivitātes. Tekstila industrijā Beļģijā un īrijas strādnieki Dell ir jānodrošina ar iespēju atrast jaunas darba vietas. Protams, ka ir jāatbalsta uzņēmē darbības attīstība un jauna darba vietu radīšana. Tas ir iekļauts Eiropas Savienības sociālajā politikā. Dell ir pārvietojis savu ražošanu, meklējot um, zemākas darba izmaksas Polijā un konkrēti Lodzes pilsētā. Mums ir jāatcerās, ka uh, šajā reģionā ir sarežģīta situācija. Ir jārada jaunas darba vietas uh, un konkrēti 2000, un tas varētu graut polijas ekonomiku. Paldies! Paldies, tagad Beres kundze, vienu minūti. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdātāji. Es va varu kolēģim Krauliem skaidri pateikt, ka neviena no sociālās, neviens no sociālās, eh, sociāla lietu komitejas nav paredzējis Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantot eh, vis, jebkuram uh, gadījumam. Protams, ka mēs arī iestājāmies par to, ka jāizvairās no tādu situāciju sekmēšanas, kur uzņēmums izvēlas, kurā valstī labāk viņam uh, bāzēties atkarībā no piešķirtajiem līdzekļiem. Mums, protams, šeit parādās risks, ka šie kopienas fondi tiek izmantoti mm, kroprojot konkurenci. Paldies, saka priekšsēdētājs. Komisār, jums vārds lūdzu. Un pēc tam vārds Bēgas kungam. Dāmas un kungi! Esmu pārliecināts, ka es varu apkopot šīs debates, pievēršoties divām galvenajām jomām. Pirmais jautājums ir saistīts ar to, ka Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds darbojas pilnīgi pareizi, bet ir iespēja uh, optimizēt uh, fondu izmaksu. Tika minēts arī laikposms. Es domāju, ka mēs šo jautājumu risinām tādējādi, ka dalība valstis var nekavējoties reaģēt un atgūt savas izmaksas. Es esmu pārliecināta, ka šis ir jautājums, ko jāturpina risināt. Tika minēts jautājums arī par atsevišķas budžetlīnijas izveidi šim fondam. Mēs nācām klajā ar šo fondu kādu laiku atpakaļ, un tad tas nebija iespējams. Pēc tam tika šis globalizācijas pielāgošanas fonds izveidots, un tas darbojas. Manuprāt, mums jārisina visi ar to saistītie jautājumi, lai rastu labākus risinājumus. bet nedrīkst būt nekādu šaubu par sasniegumiem, kas ir gūti šī fonda ietvaros. Otrs lielākais jautājums bija daudz sarežģītāks, un tas bija saistīts ar uzņēmumu pārvietošanu. Par subsīdiju izmaksu un citiem jautājumiem. Šie jautājumi ir ļoti sarežģīti. Esmu pārliecināts, ka šie jautājumi ir jāapspriež pamatojoties uz eh, faktu izpratni. Es gribētu minēt dažus faktus, kas ir saistīti ar Dell lietu un kas ir saistīti arī ar mūsu pārdomām par šo jautājumu. Pirmais fakts, ko es gribētu minēt, ir gluži pretēji kopējam uzskatam, ka uh, algas Polijā uz ražošanas vienību ir daudz augstākas nekā īrijā algu izmaksas Polijā nav zemākas, bet augstākas nekā īrijā. Mums par to ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem. Protams, ka ir viegli nāk klajā ar vienkāršojumiem balstoties uz uh, konkrētu situāciju salīdzināšanu, bet mums, protams, ir jāņem vērā konkrēti fakti. Mums arī ir daudz vairāk jāpārdomā un jāpievērš konkrētiem aspektiem. Un tagad uh, par pašu Dēlu. Tā ir tiesa, ka Dēls sāka uh, ražošanu Limerikā 1991. gadā tātad pirms 18 gadiem. Tā ir arī tiesa, ka nav atzīmēts, ka Eiropas Savienības fondi vai subsīdijas ir piešķirtas dēļ. Manā rīcībā šādas informācijas nav. Kaut gan es nevaru izslēgt faktu, ka dēļ ir guvis kādu finansējumu no reģionāliem fondiem 90. gados, kad uh, Šodien izmantojamās metodes vēl nebija izveidotas. Tā ir arī tiesa, ka lēmums pārvietot ražošanu uz Lodzu tika pieņemts 2007. gadā. Tā ir arī tiesa, ka nauda, kas tika atzīmēta kā valsts palīdzība, nu konkrēti kā um, valsts nauda tika paziņota 2007. gadā. Šī nauda nav no struktūra fondiem. Šajā gadījumā konkrēti, kad budžetlīnija ir 50 uh, miljoni eiro, tad mēs šo gadījumu ļoti rūpīgi izskatījām un izvērtējām ietekmu uz darba tirgu. Komisijas slēdziens bija tāds, ka saistībā ar šīm divām operācijām mēs nevaram teikt, ka tās ir savstarpēji saistītas, jo ir pagājis ilgs uh, laiks, bet tas nenozīmē, ka, ka mums nevajadzētu apspriest jautājumus, kas ir saistīti ar Eiropas budžeta līdzekļiem. Katrā ziņā mums ir jāpanāk daudz labāka budžeta saskaņošana šajā gadījumā Dell gadījums ir kā tāds uh, labs ierosinātājs, un es uh, ceru, ka mums līdzīgs debats notiks arī nākotnē. Paldies par jūsu komentāriem, dāmas un kungi, un paldies par iespēju kopā ar jums izskatīt šos jautājumus, kas ir saistīti ar Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Noslēgumā es gribētu pieminēt, ka Daudzās politikās pastāv risks, ka nauda netiks attiecīgi izmantota. Daudzās politikās šāds risks pastāv, un tas tur vienmēr arī būs. Mums tas ir skaidri jāapzinās. Un mums ir jābūt drosmei stāties pretī dažādiem principiem, un mums ir jārod tehniski un intelektuāli risinājumi un jāspēr pareizais solis pareizajā virzienā, lai mainītu procedūras. Paldies, komisāra kungs. Tagad vārds Rēmeram Bēgas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu teikt, ka runājot par sadarbību starp budžeta komiteju un nodarbinātības komiteju, mēs esam mēģinājuši pātrināt procedūras pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā atzinumu no nodarbinātības komitejas, kas izveidoja īpašu darba grupu. Darbinieku interesēs un viņu ģimeņu interesēs mēs esam mēģinājuši darīt visu iespējamo, lai nauda būtu pieejama. Otrakārt, finanšu jauno instrumentu pārskatīšanas rezultātā mēs apskatīsim Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu un citus instrumentus un izvērtēsim to ietekmi saistībā ar pārvaldību un pievērsīsimies sadarbībai starp valstu un Eiropas Savienības institūcijām ir jābūt atklātiem un atvērtiem ieteikumiem dažādiem uzlabojumiem. Runājot par finansējuma avotiem, komisāra kungs, tehniskā ziņā jums ir pilnīgi taisnība, kad mēs runājam par uh, maksājuma apropriācijām. Bet tomēr Es gribētu, lai saistība apra apropriācijas un maksājuma apropriācijas notiktu Eiropas struktūra fondu ietvaros, kā tas ir uh, teikts uh, iestāžu nolīgumā. Protams, uh, šo fondu īstenošana ir aizkavēta. un tas nozīmē, ka ir jāizņem nauda no fonda papildu programmām. Runājot par subsīdiju tiesību aktu, mēs to esam ņēmuši vērā. Runājot par uh, attiecīgu uzņēmumu pārvietošanu uz Rumāniju, mēs apspriedām līdzīgus jautājumus, bet mums ir jāpaverās uz uh, sadarbību uz uh, komisijas un dalību valstu ziņošanas saistībām. Protams, ka runājot par uh, dažādām sistēmām, ir jārunā par to efektivitāti mēs, protams, varam izskatīt līdzīgas lietas un uzdot uh, jautājumus un uzstāt uz to, lai komisija darbotos saskaņā ar 2007. gadā pieņemtiem lēmumiem, lēmumiem un saskaņā ar regulu. Un visbeidzot, rīt ir jāapstiprina šī rezula. Paldies! Bezārt. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Beigas kungam. Līdz ar to esam noslēguši kopīgās debats par šo jautājumu un balsojums notiks rīt. Nākamais darba kārtības jautājums, dāmas un kungi, ir vēl viens mutiskais jautājums, kur runāsim par stāvokli saistībā ar Eiropas un Vidusjūras reģionu brīvās tirdzniecības zonas, jeb BTZ projektu. Aicinu Tajānī kungu komisiju.